Austkomisijas priekšsēdētājam to, kāda pozīcija ir izveidojusies tieši Eiropas parlamentā. Tomēr, uzsākot šo kārtējo plenāru sesiju, man jums ir jāpaziņo vairākas bēdīgas vēstis. Uh, mēs uh, ir uh, aizgājuši mūžībā vairāki mūsu bijušie kolēģi. Uh, un tas ir noticis tieši vasaras laikā. Mēs uh, skumstām par uh, Žiri Havela aiziešanu. Viņu visi ļoti cienīja. Viņš uh, bija liels profesionāls, izcils politiķis, kas uh, ārkārtīgi pārliecinoši strādāja uh, rūpniecības un uh, arī budžeta komitejās. Viņš bija ļoti kaislīgs eiropietis, viņš bija uh, īpašs cilvēks, noteikti mēs viņu atcerēsimies un jāsaka, ka viņš visu dzīvi ir strādājis citu labā. Tāpat Eiropas parlaments skumst par Edītu Mastenbruku. Viņas pēkšņā nāve 37 gadu vecumā mūs visus pamatīgi satricināja. Pēc viņas skums arī viņas mazais dēls, kam tagad būs jāaug vienam pašam. Mēs tāpat skumstam pēc Aleksa Falkonera un Padija Leina. Tie bija kolēģi, ko iepazinām iepriekšējos sasaukuma lauku, laikos, un viņi arī mūs ir atstājuši vasaras laikā. Jūlijā Eh, gāja bojā Saharova balvas laureāts Osvaldo Paja un eh, viņa kolēģis Haralds Cepēro. Viņi cieta negadījumā Kubā. Osvaldo Paja īstenībā iedvesmoja veselu Kubas aktīvistu paudzi eh, un iedvesmoja viņus cīnīties par cilvēktiesībām, brīvību Osvaldo Pājas idejas eh, noteikti dzīvos tālāk. Tā bija viņa būtība, un tieši tādēļ viņš arī saņēma Saharovu balvu. Mēs noteikti viņa atstāto mantojumu rūpīgi glabāsim Eiropas parlamentā, lai godātu mūsu mužībā aizgājušos kolēģus un arī uh, eh, Saharo balvas laureātu, kā arī viņa kolēģi, es lūkšu tagad ievērot uh, klusuma brīdi. Lūdzu, piecelties kājās.